atsākta. Cienītās dāmas, kodātie kungi, pirms gada sākās arābu pavasars. Tas daudziem no mūsu dienvidu kaimiņiem nesa brīvību. Arī Sīrijā cilvēki ir izgājuši ielās, piedalījās mierpilnās demokrātijās un cerēja tāpat kā daudzās citās valstīs sasniegt labāku dzīvi. Mēs redzam, ka brutāls diktators ir pieņēmis lēmumu cīnīties pret brīvību, un viņš atklāti ved kara pret savu tautu. Vairāk nekā 8000 cilvēku šogad Sīrijā ir gājuši bojā. Asins izliešana, mēs to redzam katru dienu, nebeidzas. Cilvēki Eiropā, cilvēki visā pasaulē, mēs visi esam satraukti un vienkārši ārkārtīgi pārstāvti par šo brutalitāti, ar kādu režīmu apkaro tauta, un arī par to, cik sarežģīti ir starptautiskai sabiedrībai pārtraukt šīs eh, šausmu darbības. Eiropas parlaments eh, apelē pie prezidenta Alasāda apziņas vismaz eh, humāno palīdzību. Uh, mierīgiem iedzīvotājiem atļaut. Un es domāju, ka jūs piekritīsiet man, ja domājat par sabiedrisko sabiedrību aicināsim īpašo pārstāvu Kofi Ananu atbalstīt viņu sarežģītajā misijā. Viņa nosūtīs ANO un Arābu līga. Mēs ceram, ka viņš spēs panākt uzlabojumu uh, pils, uh, mierpilniem iedzīvotājiem, un mēs uh, uzsaucam visas NATO veto tiesīgās eh, ANO drošības eh, padomas lemt neatkarīgi no strateģiskiem un eh, ģeopolitiskiem aspektiem. Vakar, dāmas un kungi, bija gadskārta, kad pieminējām terorismu upurus pirms astoņiem gadiem 11. martā 2008. gadā, un pirms četriem gadiem tas bija. Un tas notika Madridē uh, terorisma akts, un tas ir bijis viens no šausmīgākajiem, kāds vispār Eiropā ir noticis. Natočās uh, stacijā 191 cilvēks gāja bojā, un 1100 tika smagi ievainoti. Mēs šodien pieminam visus Madrides, Londonas, Boloņas, Utojas un citu terorisma upurus. Mēs, Eiropas parlamenta deputāti, stāvam plec pie plec ar tām ģimenēm, kuras burtiski saplēs šie briesmīgie terorisma akti un cīnāmies kopā ar cilvēkiem, kas ir zaudējuši piedarīgos, tuviniekus un esam domās ar, ar tiem, kas ir izdzīvojuši terorisma aktos, bet tos. Uh, ievainojums, gan fiziskos, gan uh, morālos, ir terorisma uh, aktos, diemžēl, uh, līdz sev nesoši. Un uh, Eiropas parlaments nosoda jebkuru terorismu. Tā neparedzamībā un tā gļēvajā anonimitātē terorisms ir viena no pretīgākajām izpausmēm modernajā laikā. Mēs gribam visi kopā izšķirīgi rīkoties, lai uh, terorisma upurus un izdzīvojušos atbalstītu. Un vakar uh, arī Japānā, tāpat kā mēs visi, tika pieminēta 11. marta atomkatastrofa. Mēs uh, redzējām attēlus par šo briesmīgo traģēdiju, par šo nukleāro kodola katastrofu, kuru izraisīja tsunami. Mēs visi atceramies šos attēlus. Eiropas parlaments pēc darba kārtības pieņemšanas kā pirmo darba kārtības punktu diskutēs par gadu kopš Fukušiemas traģēdijas. Un tomēr mūsu šodienas sēdes sākumā mēs paužam līdzjūtību daudz, daudz skaitlīgajiem upuriem pēc šīs dabas katastrofas un pēc šīs ļoti lielās kodola katastrofas. Es būšu jums pateicīgs, ja jūs gan Sīrijas upurus, gan terorisma upurus, gan arī šīs dabas katastrofas upurus pieminēsiet, sākot sēdi ar klusuma minūti. Paldies! Das Protokoll un die angenommenen. Protokola un äh, sēžu protokola 16.